Es ņemot vērā šo ilgo pakalpojumu. Mulțumim! Parādīt, izrādīt cieņu šai visilgāk valdošajai karalienei, turpina priekšsēdētājs. Jums ir pilnīgi taisnība, un mēs to lūksim iekļaut protokolā. Mēs iekļausim uh, Eh, pieņemsim tagad vakardienas sēdes protokolu un pieejamos tekstus. Vai šajā sakarā ir eh, iebildumi, piezīmes? Šķiet, ka nav tādā gadījumā mēs varam mm, turpināt darbu. Man ir pazīstams.